Colleagues, we... Kolēģi, turpināsim mūsu sanāksmi. 13. punkts darba kārtībā. Sveicu mūsu vidū Romana Vlahutinu. Sa... Eiropas ārējās darbības dienesta vēstniece. Viņa ir vairākas reizes viesojusies mūsu komitejā savienoja, tātad vēstniece savienības jautājumos iepriekš viņa strādāja Tirānu, bet šobrīd um, mainīta, mainīts amats un pienākumi. Šodien jūs esat pie mums ieradusies arī saistībā ar mūsu kolēģes uh, iniciatīvu. Viņa ir aicinājusi savienojamības uh, jautājumu iekļaut mūsu darba kārtībā. Tā kā jau kavējamies 15 minūtes, tad došu uzreiz jums vārdu. Varbūt 10 minūtes izteikties un 10-15 minūtes, un tad mums būs iespēja runāt par konkrētiem jautājumiem. Sveicam jūs vēlreiz, lūdzu. Paldies, prieks šodien šeit pie jums ierasties. Savienojamība ir ļoti visapturošs jautājums tādēļ nākot šodien pie jums, man, es domāju par to, ka es varētu sadalīt savu ievadu uzrunu divās daļās. Pirmkārt, runāt vispārīgi par savienojamību, ko tas nozīmē Eiropas Savienības ārējai politikai, ekonomikai kopumā, un tad detalizētāk runāt par Eiropas Āzijas savienošanas stratēģiju un ko esam darījuši, lai to līdz šim paveiktu. Man vienmēr jautā, kas tad īsti ir savienojumība, ko ar to domājam, jo daudziem cilvēkiem tas nozīmē dažādas lietas. Es vienmēr mēģinu rast pēc iespējas labāku skaidrojumu, bet pēc idejas. Tā ir strateģiska, konsekventa, integrēta investīcija infrastruktūrā, un infrastruktūra gan ir regulējoša, gan fiziska. Arī pati Eiropas Savienība ir lielisks piemērs šādas strateģiskas, konsekventas un integrētas pieejas uh, piemērs, jo mē, viss, ko investējam savā savienojumībā, nes augļus. Tas ir ļoti svarīgs ārpolitikas aug, uh, instruments, jo savienojumība nav neitrāls aspekts. Tas uh, atspoguļo vērtības, normas, regulas, vides aizsardzība, caurskatāmība, sociālā uh, Uh, aizsardzība, dzimuma līdztiesība un globālā pārvaldība Eiropas vīzijas ietvaros. Mēģināšu jūs īsi iepazīstināt ar tiem svarīgākajiem elementiem. Trīs svarīgākie savienojumības elementi mūsu ārpolitikā. Pirmkārt, politiskais aspekts. Ieraugāmies cipariem, un mums bija daudz pētījumu. Eiropas Savienība ir vairuma globālo rādītāju līderu vidū. Lielākais IKP, lielākā tirzniecības apjoma apmaiņa. Otrs, otrs lielākais investīciju fondu aktīvu apjoms - Eiropas Savienība ir lielākais atbalsta palīdzības sniedzējs pasaulē, bet ir interesants salīdzinājums pēdējā budžeta ciklā Eiropas Savienība un tās dalībvalsts ir sniegušas aptuveni 440 miljārdus eiro grantos atbalsta finansējumā, prestā aptuveni 450 miljardiem eiro, kas izmantot šajā pašā laikā, bet uh, uztver ir atšķirīga. Cipari nevienmēr parāda vienādu politisko varu. Vienmēr runājam par to, ka Eiropa ir uh, spēlētājiem jāsazinās, ir virkne politisku lēmumu, kas ir jāpieņem, lai mēs varētu šo līdzsvaru rast. No vienas puses fakti, no otras puses pieņēmumi. Ārējā sa savienojamība arī tā ir politiski ietekma uz iekšēju Eiropas Savienības kohēziju un ekonomikas izaugsmu, un nedaudz vēlāk par to runāšu. Otrs elements ļoti svarīgs - drošība, ekonomiskā drošība, jo īpaši kā arī strateģiskā Eiropas Savienības suverenitāte. Tās ir cieši sasaistīts ar mūsu darbībām savienojamības jomā. Dažas lietas minēšu. Do, dubulta izmantošana fiz, fiziskām uh, iekārtām, ostām, uh, pieeja izēju materiāliem, diskusijas par 5G, vērtību ķēdes, dažādošana un arī koronas vīrus un piegādes traucējumi ir ļoti labs piemērs patiesībā, jo ir skaidra informācija par to, ka ja situācija drīz netiks kontrolēta, drīz mums trūks uh, medicīnas mm, izstrādājumu zāļu, ģenēriskā zāle 75% tiek ražota Indijā, un viņi ir atkarīgi savukārt no izēvielām, kas nāk no Ķīnas. Trešais elements ļoti svarīgs mums un arī ārēji - ekonomiskā labklājība, iekšēja un ārēja. Pasaules banka atklāja, ka ik viens IKP procents, kas tiek investēts infrastruktūrā, globālajam IKP liek pieaugt par 12% un attīstības valstīs par 17%. Eiropas Savienības uzņēmiem tas nozīmē pieeja lielākam skaitam tirgu. Un, ja Eirozonā izaugsme ir 1,1,5%, attīstības tirgos tie ir 2,5%, nu tad tās ir labas iespējas. Nauda šobrīd ir lēta. Naudas ir daudz un kapitāla tirgos aptuveni 15 triljoni eiro ir pieejami investīcijām. Tajā pašā laikā arī vajadzības ir milzīgas. Tiek aplēsts, ka Āzijā vien līdz 2030. gadam būs nepieciešama aptuveni 26 triljoni eiro investīciju. Un ar publisko finansējumu to nevarēs īstenot. Tas nozīmē, ka mums jāsniedz stimuli un atbalsts privātajām investīcijām un jāmēģina Eiropas privātie operatori, um, jāpiesaista viņi, lai viņi ar mums sadarbotos savienības jautājumos visā pasaulē. Savienojamība kļūst par ģeopolitisku instrumentu, mūsu gadsimta instruments, un arī Eiropas Savienība reaģē šajā jomā. 2018. gada oktobrī Eiropa padome pieņēma uh, Eiropas un Āzijas uh, sasaistes stratēģiju un 19. gada sākumā sākām īstenošanu. Vispirms paši organizējoties EIS vēstnieku, tātad šī komanda tika izveidota starp dienestu darba grupa, kur piedalās arī komisijas kolēģi, un mēs ļoti aktīvi arī koordinējam savu darbu un diskutējam ar dalībvalstīm. Pat stratēģija kā tāda nosaka svarīgākos Eiropas pieejas elementus. Ir četri pīlāri, par kuriem domājam - transports, enerģija, digitālā cilvēku savienojamība, tendences, eh, trīsdarba tendences, fiziskās infrastruktūras būve, otrkārt finanšu atbalsta nodrošināšana Un treškārt, partnerību veidošana ar līdzīgi domājušiem partneriem, kolēģiem reģionos. Trīs pamatprincipi - ilgspējība, finanšu, ekonomikas, vides, sociālā uh, ilgspējība un vienlīdzīgi spēles noteikumi. Mums ir bijušas arī da, garas diskusijas ar uh, saņēmēju valstīm un tiem, kas pēta uh, savienojamību, jo mēs vēlamies uh, savus lēmumus balstīt uz zināšanām un dažādu kontekstu saprašanu. Šajā pār, pašā laikā esam parakstījuši arī uh, savienojums partnerību ar uh, Japānu, un pagājušā gada no septembrī notika ļoti veiksmīgs fórums, kas mums par lielu pārsteigumu sociālajos mēdījos saņēma 11,1 5 miljonu uh, cilvēku iesaisti, tātad popularitāti, un tas ir visai iespējīgi priekš mūsu organizēta pasākuma. Darbs pie īstenošanas. Arī tas mums sniedz papildus skaidrību par to, kur ir vājās vietas, kas vēl aizvien jārisina kur, Eiro, kur slēpjas Eiropas Savienības potenciāls un kapacitāte, un kur jāpieņem lēmumi Eiropas Savienībai, lai ieņemtu līdera vietu uh, tātad savienojamība ārpus robežām. Par vājām vietām viena no mūsu svarīgajām problēmām ir granulāra tendence. Mēs darām daudz ko, bet fragmentāri sadalīti starp dažādām iestādēm, dalību valstīm, dažādiem nosaukumiem, simtiem saīsinājumu, un nevienmēr ir iespējams uzlikt Eiropas Savienības zīmogu, seju uz tā, ko mēs darām. Tā nav problēma tikai saistībā ar komunikāciju. Nav tā, ka mēs vienkārši nezinām, kā komunicēt savā starpā, bet tā ir sistemātiska problēma. Tas saistīts ar daudziem paralēliem mūsu pasākumu, mūsu rīcības pasākumiem, un ja gribam to visu risināt, tad tas ir jārisina arī plā, jaunajā plānošanas instrumentā un strādājot arī pie saredzamības papildus. Eiropas Savienībai ir nepieciešama visas sistēmas pieeja. Eiropas Savienība dalībvalstis, un dalībvalstīm globāla pieeja izdosies tikai rīkoties kopā atsevišķi dalībvalsts un iestādes. Strādājot nevar šādu aptvērumu sasniegt. Un vēl viens mīnus ir tas, ka trūks cieši sasaists ar instrumentiem. Jaunais DFS priekšlikums, tam ir būtisks naudas apjoms, kas tiek piešķirts ārējo garantiju instrumentam, Eiropas ilgspējīgais attīstības fonds plus un tā ir iespēja sasaistīt savienojamību kā integrētu politikas pieeju. Mums arī trūkst vienas centrālas finanšu platformas vietas, kur projekti, publiskais finansējums, privātās investīcijas var tikties, sasaistīties, un, um, lai arī tiek izstrādāts ziņojums, kas būtu potenciāls risinājums un kurā tiek apskatīts problēmas, manuprāt, šāda iestāde kā tāda pēc definīcijas krietni labāku uh, nodrošināt konsekvenci tam, ko mēs darām saistībā ar savienojamību. Un visbeidzot, mums ir skaidri nepieciešama politiskā grība Eiropas uh, Savienībai kļūt ģeopolitiskākai. Tajā, kā mēs strādājam, īstenojam, izpildam jaunas uh, alternatīvas, īpaši koncentrējoties uz Eiropas Savienības izpratni par ilgspējību un vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Politiski šis instruments ir ļoti svarīgs Šī darba kārtība ļauj mums sadarboties ar dažādiem partneriem dažādos līmeņos un panākt progresu. Eiropas centieni ir nepieciešami un tiek sagaidīti, bet tajā pašā laikā tiem jābūt konsekventiem, integrētiem, mērķētiem, lietotājiem draudzīgiem. Tā ir būtiski svarīga iespēja un mums jādara viss, kas mums spēkos, lai to izmantotu. Thank you. Paldies vēstniecei. Lahūtinas kundzei par šo aktuālāko informāciju. Nu, došu vārdu kolēģiem. Kolēģi varbūt vēlas piedalīties šajā viedokļa apmaiņā. Jūs minējāt Eiropas Savienības spēju radīt jaunus saīsinājumus, ko tad neviens pēc tam vēlāk nesaprot. Es sen jau atbalstu to, ka mēs vismaz uz vienu gadu uh, aizliegtu jaunu saīsinājumu. Izgudrošana jums ir daudz smieklīgi piemēru, un tas labākais ir NDICI, NDHIC. Mēs pat paši nezinām, kā šie saīsinājumi vienmēr jāizrunā. Nu, un ārpus šīs zāles vai Berlemona vai ārējā darbības dienas, tu visticamāk nevienam nebūs pat nemazākās nojausmas, kas ir NDG. Bet nu labi. Došu vārdu vispirms kolēģim, kas aicināja šo punktu izskatīt uh, paplašinātajā birojā Butikovas kundze. Gungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī vēstniecei Vlahutinai par šo prezentāciju. Man ir liels prieks, ka mēs šo jautājumu skatām ārlietu komitejā, jo es no sirds uzskatu, ka mūsu pašu ģeopolitisko ambīciju labā, kas mums ir kopīgas ar komisiju, savienojumības stratēģija varētu būt viens no nedaudzajiem spējīgajiem instrumentiem, ja mēs to pareizi izmantotu. vajadzētu, tam vajadzētu mūs iedrošināt virzīt priekš šo darbu kārtību, kad redzam, ka citviet tam seko ar visai lielu interesi. ASV, piemēram, viņi ir vairāk nekā ieinteresēti sadarbībā ar mums. Piemēram, meklēt potenciālus sadarbības mehānismus viņu blūdā tīklā un mūsu savienojumības stratēģijā. Kā jau vēstniece Lahutina teica, Japāna ir parakstījusi ar mums vienošanos, cik zinu, tad Dienvidu Koreja arī nevar sagaidīt iespēju to darīt. Un esmu pamanījis, ka arī ASEAN valstīs intereses līmenis visai augsts. Tad ir pilnīgi skaidrs, ka tas atspoguļo gaidas kas ir vērsts mūsu virzienā. Tādēļ domāju, ka mums vajadzētu darīt visu, kas mūsu spēkos, lai nonāktu pie rezultātiem attiecībā uz tiem solījumiem, kurus esam izdarījuši, tad, kad šo savienojumības stratēģiju mēs uzlikām uz papīra. Atceros kādu sarunu pirms brītiņa ar Indonēzijas finanšu ministru. Tad, kad viņai tika jautāts, ko viņa domā par Ķīnas ceļu stratēģija. Viņa atbildēja, nu, iedodiet man alternatīvu, tad salīdzināšu un pateikšu. Manuprāt, tā ir laba atbilde. Ja tas attieksies ne tikai uz tādām valstīm kā Indonēzija. Ja vēlamies šo stratēģiju īstenot, ja varam šai stratēģijai piešķirt instrumentus, kas tā ļautu labāk darboties, tad es domāju, ka mums būs labas iespējas īstenot sadarbību arī ar partneriem. Ne tikai šeit un Austrum Āzijā, bet kāds ir minēts arī mūsu līgumā ar Japānu un arī ar Āfrikas valstīm. Es pieņemšu, ka ir vairāki prioritāri jautājumi, kam mums jāķers klāt, ja vēlamies, lai šī stratēģija sāk darboties. Pirmkārt, solījumu sekšana no maka, tas ir minēts arī DFS ietvaros, un galu galā, kurš maksā, tas pasūta mūziku, jo pretējā gadījumā mums ir mēs šo konceptu nenosargāsim un zaudēsim arī visā spēlē. Bet mēs jau nerunājam tikai par to, ka naudiņa būtu jāpiešķir dažām budžeta kategorijām, bet arī par to, ka ir jārada attiecīgie instrumenti. Nu, piemēram, investīcija garantija fonds. Šāds instruments mums ir. Dažos reģionos mēs to īstenojam, bet Līdz šim Āzijā tas nav izmantots. Un būtu ļoti jauki, ja mēs varētu tomēr to paplašināt un tas sevī ietvertu arī ASEAN valstis. Vēl pieņemšu, ka mums vajadzētu iedrošināt arī pu investīcijas publiskajā infrastruktūrā. Jāicina bankas, EBD, EBRD, arī viņiem jākļūst par aktīviem spēlētājiem. Nobeigumā gribu teikt, ka esmu pilnībā pārliecināts, ka uh, Protams, paturot prātā visu labo darbu, ko veids savienojumības komanda jau šobrīd. Mums, jebkurā gadījumā, ir nepieciešams sardzamāks atbalsts no visaugstākajiem Eiropas Savienības iestāžu līmeņiem. Vai nu pašai prezidentei pie tā ir jāķeras, vai arī viņai jāpiešķir mandāts kādam no viceprezidentiem, lai viņš būtu tāds savienojamības cars, kurš tad var ķerties pie šī darba kārtības un uzņemties kontroli, jo darba kārtība ir plaša, visaptvaroša, milzīga. Un, ja godīgi, tad tur tik daudz lietu slēpjas, uh, un ir iebildumi arī iestādēm, arī dažiem no mūsu ģenerāldirektorātiem attiecībā uz šo ģeopolitisko programmu. Tā pieeja ir tik dažādota, ka, kas lai tas viss iziet cauri un sāk darboties, mums nepieciešama koordinēta pieeja sākot no pašiem augstākajiem rangiem. Tas būtu ļoti žēl, jo tad ģeopolisko ambīciju solījumi netiktu īstenoti. Un galu galā esam taču tik ļoti lielu interesi redzējuši par mūsu šo pagājušās septembra pasākumu, nu, ja mēs to, šo iespēju palaidīsim garām, tad tiks teikt, nu, Eiropas saimnība jau atkal plānu uz papīru uzlikt ļoti skaistu, bet, eh, bet tālāk nespēja to izvilkt, un tā būtu tiešām izšķērdēta iespēja. Tādēļ es patiešām ceru, ka mums izdosies kopīgi strādāt, lai mēs to mainītu. Paldies! Anna Fotīga, Anna Fotīga lūdzu. No ECR politiskās grupas. Paldies! Paldies, Vēstnieks kundze, par šo prezentāciju. Arī es vēlētos pateikties Bitikūfer kungam par viņa institīvu. Neapšaubām ir tik daudz aspektu uh, ar savienojamību, kam visticamāk ir jāpievērš īpaša uzmanība neatkarīgi no mūsu pašreizējām politikām, kas ir spēkā tā nozīmes pārbaudīju ne tik sen, tikai pirms dažiem gadiem, kad mēģināju ar lidmašīnu nonākt no Helsinkiem Sofijā. Tas man prasīja veselu dienu, turklāt nekādas aizkavēšanās nebija. Tātad, <clears throat> tas bija iespaidīgs ceļojums, taču tas ir tikai viens piemērs īstenībā tā ir, ka mums ir jāraugās uz tām saknēm, kas mūs aizst ar citām kontinenta daļām un ar citiem kontinentiem. Es vēlētos pieminēt divus aspektus. Viens ir jūras ceļš, kas mūs saista ar Japānu. Es arvien uzsveru to, ka ir jānodrošina navigācijas, jeb kuģošanas brīvība. Nu, tas ir mans hobijs. Un cits aspekts. Mēs cenšamies drīzumā pieņemt stratēģiju Āfrikai. Es saprotu, ka doma ir to pieņemt marta sākumā un tad fokusēties uz šo darbību daudzās jomās. Mums ir jāatceras, ka transporta infrastruktūra Āfrikas kontinentā ar vienu ir ārkārtīgi novecojusi. Nu, īstenībā tā sasaista piekrastes eh, valstu galvaspilsētas ar Eiropu un nav iespējas. virzīt Āfrikas tirgu integrāciju. Lai vai ko mēs domātu par reģionalizāciju, vai tas attiektos uz Austrum Āfrikas valstīm, arvien pastāv šis milzīgais šērslis transporta un uh, savienojumības problēmu. Paldies! Āna Fatīgā. Paldies par jūsu komentāriem, ja citu vairs nav, tad paldies vēstniecei Lahotinē vārds. Paldies, Putihofer kungs, jūs pieminējāt vienu lietu, diemžēl nedarbojas mikrofons, tūkiem nav dzirdams runātājs sakāmais. Es atvainojos, saka runātāji. Jūs pieminējāt citātu, dodiet man alternatīvu. Un tas ir teikums, kur mēs dzirdam no daudziem sarunu vedējiem attīstības valstīs. Man bija līdzīgas diskusijas ar Centrālā Āzijas valstīm, jo šī stratēģija tagad attiecas uz telpu no Eiropas uz Āziju, Centrālā Āziju un Āziju pašu ir ļoti svarīgi mums radīt alternatīvu piedāvājumu, kas ir ne tikai stabils finanšu aspektu ziņā, bet ir arī saprotams un mērtiecīgs lieta ar savienojumību ir tāda, ka tur ir jābūt uh, mērogam un lai panāktu ievērojumu, ievērojams izmaiņas, tas jādara tādā mērogā, ar ko tu var panākt. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī reģionālā kontekstā. Jūs arī pieminējāt citus partnerus un citas iespējas. Es vēlos jums teikt, ka Indija ir ļoti interesēta ciešāk sadarboties uh, Savienojums jautājumos ar mums Indija ir aizraujoši iespēju un šo iespēju, mēs, protams, vēlamies izmantot. ASEAN kā reģions, manā skatījumā, ir vēl viena lieliski iespēja veselai virknei mūsu uzņēmumu, kas jau tur darbojas. Taču kas ir svarīgi, lai to darītu konsekventi, ir regulējošais ietvers standartu kopums, kas nāk līdz tekus infrastruktūrai, jo tas mūs padara konkurētspējīgus, mūsu uzņēmums konkurētspējīgus. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi ievērot tos standārtus, kas mūsu skatījumā ir, nāk par labu šo projektu ilgspējībai. Mūs uzrunāja ASV Mēs izskatām šo iespēju skatīt zaļo, eh, zilo tīklu, sadarbību infrastruktūras jomā. Mēs arī sadarbojamies ar Japānu vienošanās īstenošanas kontekstā, kas ir jauninājums mūsu darbā ar Japānu, ir tāds, ka mēs esam identificējuši piecus reģionus, kur mēs vēlamies strādāt kopā - Rietumu, Balkā, Austrumu partnerība, eh, Āfrika, mm, eh, Klusā okeāna valstis. Āzija. Vēl vēlos uzsvērt, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi stimulēt privātās investīcijas. Tas tieši um, paredz privāto ekonomiku, privātos uh, ekonomiskos uh, eh, ekonomiskas darbības dalībnieks daudz iesaistījumies ar uzņēmumu, kas labi saprot, kas ir likts uz spēles. Ir interesants skaitlis no Japāns apmēram 69% no Vācijas uzņēmumiem strādā Japānā. Nevis, uh, lai darbotos Japānas tirgū, bet lai kopā ar Japāņiem strādātu vēl trešajos tirgos. Es domāju, tas ir labs modelis, ko ir vērts atkārtot arī citās jomās. Paldies! Labi! Paldies! Vai vēl ir kādi komentāri? Tā nav. Labi, tad paldies jums! ka bijāt mūsu viešņa. Un tad vēl domāsim par ES savienojumības darba kārtību. Paldies par jaunāko informāciju pirmajās aktivitātes nākošais punkts darba kārtībā mums ir paredzēts 16.45, tā tad ierosinu 10 minūšu pauzu, un es domāju, ka bez 15.5 varēšu šeit sveikt daudzus Spānis, Spānijas kolēģus, um, lai apmainītos ar informāciju par situāciju Venecuēlā. Paldies! Buenas tardes, everyone. Labvakar, spāņu valodā saka Listar kungs. Turpināsim mūsu AFET komitejas sanāksmi. Pēdējais apgārtības punkts - viedokļa apmaiņa ar ārējās darbības dienesta, ārējās darbības dienesta par situāciju Venecijā. Sveic mūsu vidū Veronika Lorenzo. Viņa ir Dienvidamerikas nodaļas vadītāja Eiropas ārējās darbības dienestā. Kāpēc mēs iekļāvām šo jautājumu mūsu darba kārtībā? Nu, ir pagājis gads, kopš Gaido kungs tika ievēlēts par parlamenta priekšsēdētāju un pagaidu prezidentu valstī. Nesenie notikumi valstī liecina par to, ka situācija arvien sāsinās. Vēlreiz šai kontekstā vēlos uzsvērt, ka Eiropas parlaments atzīst un atbalsta Juanu Gaido kā Nacionālas asamblējas leģitīmu prezidentu un kā Bolivāra Venecijālas republikas pagaidu prezidentu saskaņā ar Venecijālas konstitūcijas 233. pāntu ne tikai politiskā situācija pasliktinā šajā valstī. Eh, šorīt eh, Devits Bīslīs no Pasaules pārtikas programmas runāja par pārtikas krīzi šai valstī, kas ir viena no dramatiskajām. Pat labam, Lorenzo kundze, paldies, ka esat mūsu viešņa. Paldies, ka sniegsiet mums jaunāko informāciju par politisko un komunitāro situāciju Venecijālā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, ka devāt man iespēju Eiropas ārējās darbības dienestam sniegt jums jaunāko informāciju. Pēdējo reizi mūs uzklausīja pirms vairākiem mēnešiem. Uh, un politiskais strupceļš Venecijālā, kā zināt, pat turpinās, politiskā telpa ir ierobežota un ietekme uz uh, cilvēkiem ir milzīga. Uh, visa reģiona stabilitāte ir likto spēles, un tomēr mēs uzskatām, ka mēs esam nonākuši krustcelēs. Dažos vārdos pateikšu par krīzes ietekmi uz cilvēkiem. Es domāju, Skarļums ir zinām, 10 līdz 12 miljonu venezueliešu vajadzīga humanitārā palīdzība, apmēram 90% iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa saskaņā ar nesenajām diezgan konservatīvajām aplēsēm. 6,8 miljonu cilvēku cieši no pārtiks nepietiekums, tas ir 20% iedzīvotāji. Pār par 60% bērnu neiet skolā. Sekas ir tāds, ka 5000 cilvēku pamatvalsts katru dienu, un UNHCR saka, ka no nu jau ir 5 um, miljoni bēgļu reālais skaits ir lielāks. Turpinās konsensus problēmas, tiesiskums tiek grauds un demokrātija mazināt. Mums nav iemesla uzskatīt, ka masīvie, masīvā bēgļu plūsma no Venecuēlas samazinās. Cilvēki bēg no valsts, tāpēc, ka trūkst struktūrālo pakalpojumu, pārtikas, īpaši bērniem un grūtniecēm trūkst ūdens un drošības īsos vārdos par cilvēktiesību pārkāpumu, kā teica Mišels Bašlēj, ANO augstā bēgļu pārstāvja eh, ziņojumā. Venecēla tagad ir eh, cilvēktiesība padomas locekli, un viņai jāievēro cilvēktiesības, un jāsadarbojas eh, padoms izveidoto speciālu mehānismu procedūru kontekstā, un tas nozīmē, ka augstajam pārstāvim jāsniedz iespēja darboties Venecijālā, netraucētu darboties, tur viņam ir birojas, un šai sakarā tā kā piekļuve viņiem nav bijusi optimāla, tā gan ir, ka tā ir vienīgā starptautisko tiesību organizācija, kas ir klāta Venecijālā, un viņiem ļāva daļēji piekļūtu militāriem cietumiem. Tagad, ja pievēršos politiskai situācijai, mēs visi esam redzējuši, ka tā pasliktinās pēdējo mēnešu laikā. Jums visiem ir labi zināmi 5. janvāra instīri un režīma mēģinājumiem pārņemt savā kontroli Nacionālā asamblē iebiedēšana un apspiešana pret uh, eh, Nacionālās asamblējas deputātiem ir ievērojami pie, pieņemšās spēkā pēdējā nedēļu laikā īpaši ir izmantot kolektīvo šai sakrā. Prezidents Guaido vēl ar vienu ir pie varas, eh, daudzi viņa padomēja un pat viņa tuvākie ģimenes locekļi ir vajāti un apcietināti, samazinās sarunu iespējas telpa. Tagad mums ir jāiz, jānovērš tālāka rīcība, kas mazinātu iespēju risinājumu rast sarunu ceļā. Par spīti polarizācijai un eh, situācijas sarežģītībai mums ir jāmozē kopīgie centieni, jāiesaist visi starptautiskie spēlētāji un jāizmanto nelielais iespēja, nelielā iespēja kas pavārs pateicoties parlamentu vēlēšanām šajā gadā, ir jāpanāk iekļaujoša vienošanās par minimāliem noteikumiem saistībā ar šīm vēlēšanām ir jāiesaista, jānosaka vēlēšana komisija, kas būtu uzticama. Mums ir jāiesaista visi Venecijas, eh, Venecuēlas spēlētāji, kas pārveidotu šo vēlēšanu organizējošo iestādi. Tas vēl ir iespējams, runājot ar Venecuēlas. Eh, aktīvistiem un starptautisko sabiedrību. Eiropas Savienība ir mēģinājusi panākt uh, konsekventāku, visaptvarošāku um, sabiedrību un tiek apspriedus uh, iespēja diplomātiski rīkoties reģionālas palietam kopīgiem spēkiem. arī būs apmeklējums Karakasā, lai nodrošinātu šo centienu īstenošanas. Venecijā ir milzīga krīze un uh, politiskā ietekme pieprasa, lai starptautiskā sabiedrība strādātu kopīgiem spēkiem un jānodrošina miermīlīga atgriešanās pie demokrātijas un konstitucionālās kārtības. Lieka piebilst, ka mūsu lielākais spēks šeit ir Eiropas saimnības kopīgā darbība. Ja šie centieni izgāžas un režīms ieceļas vēlēšanu um, novērošanas organizāciju vienpusēji, tad uh, nebūs iespējams panākt uh, mierīgu risinājumu sarunu ceļā. Mēs domājam, ka tas arī ietekmēs gaidāmas vēlēšanas. Eiropas Savienība turpinās izmantot pasākumus, izdarot spiedienu. Uh, uz notikumiem uz vietas, arī tad, ja sarunas nevainagosies ar panākumiem vai nebūs godīgas. Kā jūs neat, mūsu pasākumi būs mērtiecīgi, lai neskartu miermīlīgos iedzīvotājus. Un pavisam īsi par atbalstu. Eiropas Savienība ir cieši iesaistījusies risinot Venecuēlas humanitāro un migrā, migrācijas krīzi. Kopš 2018. gada esam snieguši pār 100. 80, 107 miljonus eiro. Ja krīze ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem politikas um, prioritāriem jautājumiem šajā reģionā, Latvijā-Amerikā, tad Eiropā tam netiek pievērs pietiekams, pietiekam daudz uzmanības. Uh, finansējums ir nepietiekams. 1,3 mil, miljardi dolāri ir vajadzīgi 2020. gadā un piešķirts ir tikai, piešķirt ir tīrā nulle šim finansējumam. Tas ir lielākais iedzīvotāju pārvietošanās vilnis. Eh, Latvijā, Amerikā tas ir salīdzināms ar sīriešu bēgļu skaitu. Bēgļi no 123 tūkstošiem 2015. gadā ir sasniedzis no nu jau 4 miljonus pērnā gada decembrī. Tas ir beigu skaits citās Latvijas valstīs. Vēl ar vienu ir ļoti sarežģīta situācija ar drošību un administratīviem pasākumiem starptautiskajiem spēlētiem nevalstiskam organizācijām, kaut arī mēs redzējām, pateicoties starptautiskai organizācijai darbu pie humanitārās jomas, piekļuvi ir ierobežot. Oktobrī notika sanāksme, kas veltīta šiem jautājumiem Briselē. Tur tika atzīts, ka uzņēmē valstis sniedz ievērojumu atbalstu arī pateicoties Kito procesu nodrošinātai atbildēji. Tik pieprasīts vēl finansējums un izskanēja saistības 2020. gada pirmajā pusē savākt finansējumu pat labāk. Mēs strādājam ar dalībvalstīm, ANO aģentūrām, lai noteiktu, kad notiks nākošā sanāksme. Paldies. Thank you. Lielas paldies. Tagad mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa. Vai mēs esam ieplānojuši strādāt līdz 5.30? Eh, Nē, 5.45. Mums ir 30-45 minūtes laika. Ir pieteikušies runāt divi runātāji - Mihāls Gālers, Milans Mons. Hill, Mato, Xavi Lopes and Haman Tesh. Mm -hmm. Any else? Jelena Zovko. Vēl kāds? Jā, Jelena Zovko. Wallace. Uh, Fotiga. Wallace, Fotiga. Sančes Mors. Labi. Tad eh, dosim vārdu pēc politiskajām grupām, un pirmais ETP Mihāls Gālers. Liels paldies, eh, liels paldies par šo informācijas aprakstu. Tas ir patiešām depresīvs, ņemot vērā to, kas notiek uz vietas, un uh, režīms ir ārkārtīgi vardarbīgs, un 5 uh, miljonu cilvēku jau ir ārpus šīs valsts, un miljoniem cilvēku atrodas uz vietas mājās uh, šausmīgos apstākļos. Jāpaskatās, kā mēs varētu nodrošināt atbalstu risinājuma meklēšanai. Risinājums, protams, ir jāmeklē tiem, kas ir vairāk pietuvināti šim, mm, šai situācijai. Uzskatu, ka pieņemtie pasākumi būtu arī jāīsteno, un es vēlētos, lai visi to arī ņemtu vērā. Man ir jautājums, vai jūs apzināties to, ka šķiet, Šī dāma, ko Maduro uzskata par savu vicepriekšādātāju, Delsija Rodrigesa, šķiet, ka viņa bija uz nakti apstājusies Madridē tranzīta lidojuma laikā, pēc tam viņa lidoja tālāk, un šķiet, ka ar viņu tikās pat Spānijas ministrs. Nāsmu to pārbaudījis, bet bija arī ziņojumi presē, ka uh, Viņi pat eh, izcēla viņas koferus, mēs pat nezinām, kas tur ir iekšā. Vai eh, jūs eh, uzskatāt, ka tas būtu pārkāpums mūsu pieņemtajiem pasākumiem? Es ceru, ka mūsu vienotība tagad netiek sašķelta ar šāda veida vienpusēju rīcību. Gribētu dzirdēt jūsu komentārus. Šajā saistībā Lai to visu pārbaudītu, mums ir arī padomes darba grupa. Tā tiekas releks formātā un uh, viņi mēģina pārbaudīt, vai šie pasākumi, ko esam pieņēmuši pret dažādām valstīm, teiksim, Ukraina vai Venecuēla, kā tie tiek īstenoti. Šis jautājums tika skatīts presē, bet es gribētu zināt, ko mēs varētu uh, darīt, lai mēs izvairītos no šādām situācijām? Domāju, ka mēs sniedzam nepareizus signālus Maduro kungam. Spānijai vajadzētu būt pēdējai valstī, kas eh, sniedz šai valstī tādus apšaubāmus signālus. Tad viņiem liksies, ka pārējai Eiropas Savienībai uh, nekas neinteresē un šī situācija tiks vienkārši akceptēta. Paldies! Tagad vārds Čavī Lopes, viņš ir arī Eurolat eh, vicepriekšādātājs. Lielas paldies, priekšādātāji! Pirmkārtām es eh, vēlējos eh, pateikties eh, kundzei, kas ir sniegusi inf informāciju par patiešām nožēlojamo situāciju Venezuelā, kā arī par politiku, ko mēģina izvērst Eiropas Savienība šajos ļoti smagajos apstākļos. Sajūta ir tāda, ka mēs būtu strupceļā politiskajā ziņā, un, protams, ir arī ļoti grūti tikt galā līdz ar to ar humanitāro pusi. Arī humanitārā situācija ir ārkārtīgi smaga. Te ir runa par ietekmes visu reģionu, kas eh, redz, eh, ka tai ir ārkārtīgi daudz dažādu vajadzību un problēmu. Mēs redzam, ka varas iestādēm ir jārisina ļoti komplicēti procesi. Uh, kā jau es minēju, iedzīvotāji arī ir ļoti smagā situācijā. Un tad vēl var pieminēt arī, ka ir miljoniem venecuēloši, kas ir izceļojuši no savas valsts. Viņi atrodas tagad Ekvadorā, Kolumbijā, Peru. Un bez tām viņi arī mēģina kaut kā tur tikt izmitināt šīm valstīm, tātad ir daudz ko darīt, lai viņus uzņemtu. Vispirms gribēju izteikt tādus vispārējus komentārus par debatēm. Uh, par Venecuēlu un ko mēs varētu iesākt. Patiesība ir tāda, ka mēs atkārtoti un vairāk kārt eh, un ar eh, lielu interesi diskutējam par Venecuēlu. Nav nekādu šaubu, ka situācija ir ļoti smaga. Iepriekšējā mandātā mums bija 10 rezolūcijas un 14 debatas parlamentā. Protams, ka mums šis jautājums ir jārisina, bet eh, kā um, Eiropas parlamenta deputāts, es uzdodu sev jautājumu, vai šī, uh, po, šis politiskais, šī politiskā uzmanība, ko mēs pievēršam Venecuēlai, patiešām palīdz šai valstī. Vai šeit ir runa par kaut kādu iekšējo politiku, kam ir sava dinamika un dažkārt pat nav nekādas saistības ar Eiropas parlamentu, te ir runa par dažu valstu iekšējo politiku. Vai tas palīdz Venecuēlai? Nu, atklāt sakot, es par to šaubos. Nu, protams, labi, ka mēs par to debatējam, ka mums ir vienota pozīcija, bet ja beigās tas kļūst par tādu politisku instrumentu kādam no mums vai arī sāk vairāk attiekties uz kādu no mūsu valstīm, nu, tad eh, varbūt mums vajadzētu drīzāk eh, uzklausīt iepriekšējo kolēģi. Tas būtu pirmais. Otrām kārtām, protams, ka Eiropas Savienības dalība valstis, eh, tā skaitā arī Spānija, ir uh, mm, skaidri pateikušas, ka tās pildīs eh, šo eh, padomes eh, nostāju. Protams, ir jāņem vērā arī augstā pārstāvi teiktais, un, protams, ir arī komisijas paziņojumi. Protams, ka mums ir vajadzīga saskaņota rīcība, kas ir jāpiemēro visiem, bet šai rīcībai ir jābūt arī liederīgai Venecuēlai. Un šeit, ja runa par humanitāro situāciju, Tāda eh, šī donoru konference ir ļoti svarīga. Uzskatu, ka ir ļoti būtiski, lai parlaments būtu redzams, lai tas pievērstu uzmanību šai humanitārai konferencei. Un otrais - politiskais risinājums. Tātad te ir runa par stratēģiju, par to, ka gandrīz visām dalībvalstīm ir jānodrošina atzīšana, tāpat arī ir jāizdara starptautiskais spiediens. Mums ir tāda diezgan um, izsmalcināta pieeja ar šīm um, divpusējām sankcijām, un, protams, ka ir vajadzīgas vēlēšanas, lai atrisinātu šo politisko situāciju. Thank you. Paldies! No Riņu un ID neviens negrib runāt, arī no zaļajiem nē. Tagad dosim vārdu Fotikas kundzei AKR. Šorīt eh, Fatigas eh, kundzei, ka koordinatoriem ir jādod eh, vārds pirmajiem. Tagad jūs sakāt, nu, pilnīgi pretējo. Jā, bet politiskā grupa izlēmj, ko runās, un mēs vienojāmies ar Tērča kungu, ka Tērča kungs runās tagad. Jūs neizturaties konsekventi. Jā, paldies, bet mēs izlēmām šādā veidā. Lūdzu, terme, terčikungs tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs eh, tagad eh, dzirdam šo eh, ļoti skumjo stāstu par to, kādā šausmīgā situācijā atrodas Venecuēla pēc 20 gadu Čāves sociālistiskā režīma, un visu laiku šī situācija ir tikai pasliktinājusies. Bez šaubām Pateicoties tieši Kūbas palīdzībai, situācija tagad ir tik smaga. Un tas ir viens no visnežēlīgākajiem režīmiem, kas pastāv uz zemeslodes. Šis režīms nogalina iedzīvotājus, izdzen iedzīvotājus no savas valsts robežām, vairāk pat nekā Sīrija. Un it kā šī valsts ir mierstāvoklī, tur nav kara, bet ir vairāk nekā 30 tūkstošu slepkavību um, gadā. Un šī situācija ir patiešām uh, briesmīga. Protams, ka šeit ir atbildīgie, un atbildīgais ir šis režīms, noziedzīgais Maduro režīms. Diemžēl Šis režīms nav ticis nosodīts, nav ticis izolēts un nav tam uzliktas sankcijas, lai tas spētu kaut kādā veidā reaģēt. Tas ir turpinājis ar visām savām provokācijām, ar saviem sabiedrotajiem. Tagad esam ļoti smagā situācijā. Spānija šeit ir mm, panākusi, ka no Venecuēlas ir nodrošināta valdība un īstenībā pašlaik ministru padomē ir apsēdināts Maduro. Tā ir drošības problēma visai Eiropai, bet Spānijai tā ir traģēdija. Mēs šeit nevaram nodalīt eh, Eiropas Savienības eh, pozīciju, bet eh, šī pozīcija ir tik sašķelta tikai tāpēc, ka Sančes atteicās uzņemt Gvaido, kurš bija tik uzņemts visur Eiropā. Un Sančesa kungs slepeni mm, nodrošināja tikšanos ar ministri, eh, kādam no saviem ministriem. Tas notika Eiropas Savienības teritorijā. Tas ir ārkārtīgi smags pārkāpums, jo te ir runa par cilvēktiesību eh, pārkāpumiem un arī narkotiku tirdzniecību, un neskatoties uz to šī kundze tiekas ar Spānijas ministru. Mēs redzam, ka uh, mums uh, Spānijā valdībā ir kāda partija, kas ir cieši saistīta ar šo diktatūru. Sociālistu partijai ir šādas melnas saiknes, kā jau mēs eh, redzējām eh, te ar Zapatero vēstnieku. Bez Zapatero ir arī daudzas citas tādas ļoti tumšas saiknes, ko viņi mēģina ar visiem spēkiem apslēpt. Tieši tāpēc mums eh, ir uh, Jāatcerās, ka mums ir Eiropas valdība, kuru pašlaik Venecuēlas diktatūra šantažē. Tas ir patiešām smagi un nožēlojami. Es uzskatu, ka šī diagnoze nu dien nav uh, iedrošinoša. Paldies, Bolis kungs. Paldies, priekšēdētāji. Liels paldies arī par jūsu prezentāciju. Jūs mm, nu dienu um, iekrāsojāt ļoti drūmo ainu par situāciju Venecuēlā. Un patiešām situācija ir problemātiska, tā tas ir bijis jau ilgāku laiku. Pagājušā nedēļa es tur pavadīju veselu, pagājuši, gad, pagājuši gadu es tur pavadīju veselu nedēļu un redzēju, ka iedzīvotāji atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Jūs teicāt, ka šo situāciju spēs atrisināt tikai Venecuēlas tauta. Kāpēc tad jūs domājat, ka starptautiskai kopienai ir jāsniedz savu palīdzīgā roka? Uh, Es nedomāju, ka Eiropas kopiena te daudz ko ir palīdzējusi. Uzskatu, ka atzīt Gvaido par šīs valsts prezidentu bija milzīga kļūda. Mm, ASV mums, mums piespieda to darīt. Uz 12 mēnešu periodu Viņš tika nosaukts par Nacionālās asamblējas vadītāju, vakar viņu aizstāja ar kādu citu personu, bet viņš nekad nebija ievēlēts prezidents, un līdz ar to tas bija starptautisko tiesību pārkāpums, ka viņš tika atzīts par Venecēlas prezidentu. Šajā amatā viņš nekad nav ticis ievēlēts. Varbūt jūsu prezentācijā jūs to pieminējāt, bet es nedzirdēju, ka jūs runātu par sankcijām. Varbūt es vienkārši neieklausījos. Ņemot vērā pašreizējās problēmas Venecuēlā, es uzskatu, ka nav e, jābūt e, diezko gudram, lai saprastu, ka pašlaik šī smagā situācija, kādā atrodas valsts, ir vistiešāk saistīta ar Amerikas sankcijām. Kopš e, Čavis stājās pie varas 99. gada janvārī. Amerika ir darījusi visu, lai gāz šo valdību. Viņiem ir patiešām izdevies nomēnot pašreizējo valdību un arī um, piespiest to um, nokrist uz ceļiem, bet tas, eh, ko viņi dara, ir viņi drīzāk nodara pāri iedzīvotājiem, nevis valdībai. Vai jūs nedomājat, ka Eiropai nevajadzētu atcelt sankcijas? Varbūt eh, Vajadzētu nodrošināt arī sadarbību ar Venecuēlas valdību. Vajadzētu mēģināt atrisināt šo ļoti smago situāciju. Līdz šim, cik tās uh, esmu sapratis, nekas nav īsti nostrādājis. Cilvēktiesību firmas, kas pasaulē ir ļoti pazīstamas, uzstāja, ka starptautiskās tiesības nav ievērotas. Paldies! Lielas paldies, Valis kungs! Tagad otrā runātāja kārta. Zofko ETP. Mans priekšlikums būtu pieturēties pie divām minūtēm, divām, trīs minūtēm. Paldies, priekšādātāji! Pirms eh, dažiem gadiem mēs piešķīrām Saharo balvu Venecuēlas opozīcijai. Tagad mēs eh, dzirdam ziņojumus, ka Šai opozīcijai klājas ļoti grūti Venecuēlā. Mēs redzam, ka katru dienu notiek cilvēktiesību pārkāpumi. Eiropas Savienība ir pieņēmusi sankcijas. Kādus pasākumus Eiropas ārējās darbības dienests veiks, lai informētu valdību par to, ka šīs sankcijas tiek pārkāptas? Ja tā ir taisnība, un ja Sančes ir ticies ar uh, cilvēkiem, ar ko viņam nevajadzēja tikties un ka šī kundze bija Madrides lidostā, vai viņi ir informējuši Eiropas komisiju par to, ka šīs sankcijas ir pārkāptas, un uh, kādus pasākumus jūs varētu uh, veikt uh, attiecībā uz šādu sankciju pārkāpumu. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī par eh, informāciju. Šī informācija nav jauna. Šķiet, ka situācija vēl ir viena atrisināta, un eh, mums ir jāgaida šīs iespējamās vēlēšanas. Mums ir eh, jāatrod tāds objektīvs risinājums, un cerams, ka šī vēlēšana komisija ļaus mm, atr atrast risinājumu. Te ir runa gan par tādu ielguši politisku krīzi, gan arī par humanitārās situācijas pasliktināšanos. Uh, Mēs redzam, ka Venecuēlas situāciju mēģina izmantot arī iekšlietu jautājumu risināšanai, to pierāda Tēreča kunga uzstāšanās. Uzskatu, ka mums vajadzēja tikai un vienīgi runāt par Venecuēlu. Tas eh, varbūt intelektuāli kādam šķiet interesanti iejaukt šeit arī citus jautājumus. Jebkurā gadījumā mums vajadzētu, jebkurā gadījumā paturēt visas šīs sankcijas, vajadzētu nodrošināt arī vienotības kritērijus. Ir saprotams, ka Daži no šiem jautājumiem, kas šeit tiek apspriesti, piemēram, sankciju režīmu pārkāpumi, kā jau Borelkungs norādīja, attiecas uz konkrētām valstīm. Ja ir runa par kaut kādiem kompromisiem, ko ir pieļāvusi kādas valsts valdība, tad šīs konkrētās valsts parlamentam te vajadzētu iejaukties. Šeit tiek runāts par par šaubām, ka vai mēs patiešām uztraucamies par Venecuēlu vai arī uh, sākam izmantot šo situāciju savai iekšpolitikai. Tas noteikti nenāk par labu Eiropas Savienībai, nepalīdz dalību valstīm, nepalīdz šai valstī. šī um, terča plašā iztēle runājot par Maduro sēšanos pie valdības galda par atbalstu tirānskiem režīmiem ir daļa no šīs viņa politikas. Es atvainojos citu valstu kolēģiem. Viņi noteikti šeit sēž, lai runātu par Venecuēlu, tāpēc, ka viņiem rūp situācija Venecuēlā. Bet eh, šeit ir arī kolēģi, kas eh, ir ieradušies, lai tikai kritizētu Spānijas valdību. Uh, Protams, ka Spānija šeit ir unikālā situācijā, un mums vajadzētu arī izvairīties no diplomātiskas krīzes attiecībā uz Delsies Rodrīgeses uzturēšanos Spānijas teritorijā. Mēs Fatīga. Paldies, Fatīgas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas bija prezidents Maduro un viņa priekštecis, kas uh, iestājas par valsti, kas bija gandrīz paradīze ar milzīgu dabas resursu apjomu, labu klimatu un visai prasmīgu darba spēku. Un viņiem izdevās to, šo valsti novest līdz sabrukumam un uh, vienai no lielākajām humanitārajām krīzēm pasaulē. Gribētu atgādināt kolēģiem, ka starptautiskajai kopienai, tad, kad runājam par starptautiskajām tiesībām, bija lielas iebildes par vēlēšanu brīvību un neatkarību, un arī Saharova balva tika piešķirta Venecuēlas parlamenta opozīcijai. Mums jāizrāda solidaritāte ar mūsu kolēģiem, kas pārstāv Venecuēlas sabiedrību. Un viņi tiek iebēdēti katru dienu Arī attiecībā uz Gaido ir vairāk nekā acīm redzams, ka viņa uh, tuvākā ģimene ir iebiedēta. Gribu jautāt par to, vai ir ņemts vērā šis spiediens, ko izdara Maduro režīms. Un kāds ir atbalsta līmenis Guaido šobrīd? Un ārējie, ārējās puses, vai, viņas ir, vai tās ir klāt Venecuēlā, zinām, ka Krievi tur bija savulaik, vai viņu klātbūtne vēl aizvien tur ir redzama. Paldies! Un nu, nu pāriem pie pāriem runātājiem ETP. Milan Molkungs. Paldies priekšādātā, paldies arī um, Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvē par sniegto informāciju par situāciju uh, Venecuēlā. Tā skaitā arī par humanitāro situāciju, kas, protams, ir nožēlojama un uh, kas ir tieši saistāma ar šī Maduro režīma noziegumiem. Nemeklēsim šeit nekādus ārējus iemeslus šīs situācijas skaidrošanai. Uzskatu, ka mums vienmēr ir jābūt eh, piesardzīgiem, tad, kad mēs eh, mēģinām izskatīt eh, iespēju dialogam ar Maduro vai pret Maduro. Tātad, ja runa par sankcijām, tad vienīgais, ko mēs esam šeit ied, ir, esam panākuši, ir iegūt laiku Maduro. Uh, gan starptautiskajai, gan arī iekšējai politikai. Te ir runa par um, Dominikānas uh, republiku, Barbados un tā tālāk. Mēs visi atceramies, kas notika. Nu, bija arvien vairāk uh, represija opozīcijai, netika ņemtas vērā konstitucionālās prerogatīvas, tāpat arī uh, pirms dažām dienām tika izteikti draudi, ka Gvaido varētu tik nogalināts un tā tālāk. Mums ir jābūt patiešām piesardzīgiem. Pavisam nesen parlaments uh, lūdza paplašināt sankcijas pret tiem cilvēkiem, kas ir pie, pieļaujuši cilvēktiesību pārkāpumus. Cik tālu saprotu, uh, ministru padomē pirmdien tika runāts par Venecuēlu, bet uh, pārstāve no EADD mums par to ne, neko noteikusi. Es pieļauju, ka tas tika iekļauts darba kārtībā. Un, ja runa par Venecuēlu, tad es nezinu, vai tika runāts par šo Vicepriekšādātājs Delsijas Rodrīgas es tranzītu Spānijā. Te nav runa par iebraukšanu un izbraukšanu, te runa par tranzītu un eh, saskaņā ar padomas lēmumu arī tas ir aizliegts. Es eh, gribētu zināt, vai šeit eh, notiks kaut kāda izmeklēšana Eiropas līmenī. Tātad te ir runa par uh, Relex konsultantu grupu. Uh, Pastāv taču šāda insta instance Eiropas Savienībā, tāpat arī, protams, pastāv komisija un EADD, un mēs varētu pieprasīt informāciju no Spānijas varas iestādēm par šo acīm redzamo uh, sankciju pārkāpumu. Tātad eh, Releks mandāts paredz apkopot visu pieejamo informāciju par uh, eh, ES sankciju pārkāpumiem. Uh, ja šādas sankcijas ir piemērotas eh, nelegāliem režīmiem. Vai Releks grupa ir nosūtījusi informāciju Spānijas varas iestādēm, vai tā ir nolēmusi to darīt, vai notiek sarunas ar EADD, vai notiek eh, sarunas ar Horvātijas prezidentūru, kas, kā es pieļauju, vada Releks grupu? Vai tiks pieņemti kaut kādi lēmumi šajā jautājumā? Ja mēs dzirdējām Borela kungu, kurš teica, ka šis jautājums neatiecas uz komisiju, uh, bet eh, uz padomi gan, un jo īpaši uz šo grupu. Es eh, gribētu, lai jūs man sniegtu atbildi uz šo jautājumu. Tāpat arī Gālerkungs jau pieminēja koferus, man vairs nav laika par to runāt. Patiešām gribētu dzirdēt par šo tranzītu, un vai ir pieņemti kaut kādi pasākumi, nu vismaz informācijas pasākumi. Es. Paldies! Sasalēšos. Kungs, lūdzu. Prezidenti. Afe. Paldies, priekšādātāji. Pirms eh, dažām dienām eh, Spānijas vicepriekšēdētāja ļoti pārsteidzošā paziņojumā mm, teica, ka Venecuēla pašlaik nevienu neinteresējot. Mums ir mazliet atšķirīgs viedoklis. Mēs saprotam, ka Venecuēlai ir jāturpina, tai ir jābūt mūsu prioritātei, un, protams, ka Venecuēla mūs interesē. Tieši tāpēc, ka mēs esam apņēmušies nodrošināt demokrātiju Venecuēlā un mūs arī interesē šī um, briesmīgā, šausminošā humanitārā krīze, ko valsts pašlaik piedzīvo. Ja runa par sankcijām, tad eh, nav nekādu šaubu, ka visļaunākā sankcija, kuru vajadzētu atcelt, ir tā, kas gulstas uz venecuēliešiem šāda autokrātiska režīma formā. Tas eh, turpina struktūra veida korupciju un dažādas rep represijas. Uz to visu balstoties, es esmu pārliecināts, kā jau arī norādīja citi kolēģi, ka šis eh, sankciju režīmu pārkāpums Venecuēlas vicepriekšādātāja uzturoties eh, Spānijā, kur ar viņu Madrides lidostā tikās ļoti uh, svarīgs valdības loceklis eh, nedrīkst tikt eh, atstāts novārtā. Domāju, ka šo jautājumu varētu uzskatīt par tādu kā konfrontācijas jautājumu. Nu, tā vismaz domā citi, bet eh, tā nebūtu nav. Tiesnese Madridē lūdza, lai tiktu iesniegti uh, drošības kameru ieraksti no lidostas. Tāpat arī šeit eh, parādās eh, pierādījumi par noziedzīgu nodarījumu veikšanu. Uzskatu, ka šī situācija kļūst smagāka katru dienu. Ņemot vērā šo situāciju, kas arvien pasliktinās, ir patiešām nepiedodami, ka Eiropas Savienība ne, nerīkojas, jo galu galā ir taču šī konsultantu grupu par Eleks, kas varētu vismaz lūgt informāciju. Mums vajadzētu pieņemt kopāju nostāju Venecijas jautājumā, bet šī kopējā nostāja ir atkarīga no tā, ka Kons Gvaido tiktu atzīts par prezidentu, kas pilda prezidenta funkcijas, un proti arī būtu jāņem vērā, ka sankciju režīms ir strikti jāpiemēro. Pašlaik izskatās, ka Spānijas valdība nedara nec vienu, nec otru. Paldies! Un tagad vērts Lopes kungam, kurš labāk pazīst šo valsti. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, esmu dzirdējis tagad daudz informācijas un esmu pārliecināts, ka nav nekādas eh, nepieciešamības skaidrot, kāpēc Venezuela ir interesē Eiropas Savienībai, kāpēc Venezuela ir svarīga Eiropas parlamentam. Tomēr vajadzētu noskaidrot, kāpēc Juans Guaido ir prezidents, Nacionālās asamblējas prezidents. Nac Nacionālā asamblēja ir vienīgā leģitīmā iestāde šajā valstī. Viņš tika pārvēlēts pēc 12 mēnešiem. Pēc tam, kad mm, Maduro režīms mēģināja slēgt parlamentu. Ir tādi, kas uh, uztraucas par uh, sankciju uzlikšanu un saka, ka tas nesot sots režīmam, bet gan iedzīvotājiem. Vēlos atkārtot, ka tad, kad Čavis un Maduro nāca pie varas, uh, Mm, naftas ražošana bija 4 miljoni barelu dienā, un tagad tas ir zem uh, eh, 60 tūkstošiem bareliem. Tas rada bādu. Tāpat arī nelegāli tiek eksploatētas zelta raktuves. Tas arī rada šo cilvēku izplošanu no valsts, un, protams, ka uh, vietējie iedzīvotāji arī ir spiesti iet prom no savām mājvietām. Tas viss būtu jāņem vērā. Dialogs ir vienīgais veids, ko ir atradis šis režīms, lai iegūtu laiku. Tā ir nodevība Venecuēlas tautai. Šie dialogi, ja tie nav patiešām tādi spēcīgi signāli, nedos pilnīgi nekādu rezultātu. Tās ir sankcijas, sankcijas, kas ir labi piemērotas un arī kas tiek respektētas kas varētu kaut ko dot. Un pašlaik mēs redzam, ka vismaz viena valdība šīs sankcijas eh, nepiemēro. Tieši to mums vajadzētu ņemt vērā, tātad mums ir vajadzīgas labas un modri piemērotas sankcijas. Tikai šādā veidā mēs varēsim panākt, ka Maduro atsakās no varas. Thank you. Paldies. Tad, gracias, presidente. Un... Mato kungs, mēs runājam par Venecuēlu un es domāju par Kanārijām. Domāju par Kanārijām, no kurienes es nāku, tāpēc, ka simtiem tūkstošu Kanārijas iedzīvotāju ir Venezuelā. Daudz no viņiem ir atgriezušies, bet citi vēl ir vien nē. Protams, ka situācija ir ļoti sarežģīta. Jau ļoti ilgu laiku e, Venezuelā situācija ir sarežģīta. Tie ir pārāk gari gadi, e, kurus venezuelieši cieš. Un šeit parādās tāds kā paradoks. Delsija Rodrīgesa Venecuēlas vicepriekšādātāji nedrīkst iebraukt Schengenes zonā. Protams, nedrīkst iebraukt Spānijas teritorijā, bet neskatoties uz to, viņa iebrauc, viņa pat eh, nosēž lidostā. Viņa uh, izmanto vību zāli, viņa apsēž, lai apspriestos ar Spānijas ministru. Un uh, paralēli pavisam nesen parlamenta delegācija, kurai nebija nekādu ierobežojumu, uh, kas eh, varēja mierīgi visur pārvietoties, ierodamies Vencelas lidostā, mūs ieslēdz mazā zālītē un mūs izraida ļoti šausminošā veidā, nedodot nekādus eh, skaidrojumus. Vai nav paradoxāla situācija? Kāds ir risinājums? Leopoldo Lopes jau pareizi norādīja. Sarunas un dialogs eh, neko nedod. Tas ir tāds kā slasts. Jūs sapratīsiet, ka uh, Mēs nekādā veidā neuzlabosim šo situāciju. Mēs nepanāksim, lai tiktu norganizētas patiešām brīvas vēlēšanas Venecuēlā. Tāpēc, ka šis leģitīmais režīms to vienkārši nepieļaus. Protams, ka Eiropas parlaments vēlas palīdzēt Venecuēlai un vajadzētu noskaidrot, kas īsti ir noticis. Maduro to sauc par Delsijas noslēpumu. Galu galā mūsu apņemšanās ir pildīt rezolūcijas, un tāpat arī mūsu apņemšanās ir noskaidrot, kas ir noticis ar šiem 40 koferiem. Eiropas Savienībā ir jārīkojas. Borels nepateica taisnību. Borels uh, ir vicepriekšādātājs un augstais pārstāvis, un uh, plenārsēdē viņš aizstāvējās, ka komisija šeit nevarot rīkoties, bet pastāv taču releks. Uh, Komisija ļoti mm, bieži vien liek dalībvalstīm pildīt sankcijas, bet mm, ne, nedara neko, kad eh, kāda no valstīm mm, kādu no šīm rezolūcijām nepilda. Šajā gadījumā Eiropas Savienībai vajadzētu eh, strādāt, vajadzētu panākt, lai eh, kaut kas tiktu darīts. Paulo Rangel, prof. Paulo Rangel, lūdzu. Paldies. Paldies! Daudz kolēģi runāja par humanitāriem jautājumiem. Gribētu uzdot jums kādu īsu, bet precīzu jautājumu. Pēc nedēļas Venecuēlas valdība, pirms nedēļas eh, Venecuēlas valdība izlēma apturēt eh, Portugāļu karolu, tātad eh, Nacionālo līdzsabiedrību, tap, jo teica, ka netiks nodrošināta uh, pasažieru drošība, jo lidmašīnā, kādā lidmašīnā tika atrastas sprākstvielas, ko pārvadāja Guaido tuvi cilvēki. Pilnīgi neiedomājami. ir neiedomājami tas, ka šobrīd ne, un nekas netika darīts, lai apšaubītu šo Venecuēlas valdības pieņemto lēmumu. Tap mūsu nacionālā līdzsabiedrība šobrīd Karakas nevar nosaisties, un augstais pārstāvs nesaka pilnīgi neko, lai nosodītu Venecuēlas režīmu. Nu, man šķiet neiedomājami. Man pat šķiet arī dīvaini tas, ka šeit netiek piesaukta Eiropas solidaritāte, jo Portugālei tas ir ļoti smags lēmums, tam ir smagas uh, sekas, esam viena no lielākajām um, tādām aktīvākajiem uh, partneriem, saziņas valstīm ar iedzīvotājiem, tādēļ šāda vēršanās pret Portugāli ir neiedomā, neiedomājama, jo galu galā uh, Uh, Venecijā dzīvo arī Portugāles, um, tātad uh, daudz portugāļu radinieki, un šobrīd Portugāla tiek uh, skatīta kā režīma ienaidnieks, un tas nav pieņemami, ka, augstā, um, ka augstais pārstāvis nesaka pilnīgi neko. To es saku visas Eiropas vārdā, jo īpaši tiem portugāļiem, kas uh, reizēm šajās teritorijās cieš, tieši tāpat kā Venecuēlas iedzīvotāji. Un visiem jācieš no diktatūras sakām. Paldies! Pēdējais runātājs komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs Antonio Tajāni. Paldies, priekšsēdētāji! Šis parlaments ir uh, pie, pirmais, pirmā iestāde Eiropā, kas vienmēr ir iestājusies pret šo režīmu. Esam atbalstījuši opozīciju, piešķīrām opozīcijai Saharova balvu. Tomēr neredzam citas šādas drosmīgas rīcības no komisijas puses, no augstā pārstāvja puses. Mēs vēlētos, lai tiktu piemērotas sankcijas tiem, kas turpina uh, apspiest Venecuēlas iedzīvotājus. Un vēl jau vairāk ir jāsaprot, ka kaut kas ir jāmaina un jānodrošina leģitīmas vēlēšanas. Un ir vēl kāda lieta, kas man rada lielas bažas - eiro aprite Venecuēlā. Ve Venecuēlas centrālā banka Var jau būt, ka reizēm kaut ko iegādājas eiro, reizēm um, varbūt izmanto kādus Turcijas magnātus, bet beigu beigās šī nauda tiek izmantota ne pozitīviem mērķiem. 20. oktobrī šajā nedēļā es vērsos pie augstā pārstāvja lūdzu ziņas, kas notiek šajā jomā. Vēl aizvien gaidu atbildi. Pagājis, pagājuši četri mēneši, novembris, decembris, janvārs, februārs, un nekādu atbildes nāc saņēmis. Ir konkrēta problēma, bet, un tādēļ mēs nevaram izlikties, ka mēs neredzam, ne, nezinām, nedzirdam. Un arī augstais pārstāvis, um, ierodoties parlamentā, nu, ja mēs uzdodam jautājumus, arī ir pienākums atbildēt parlamentu jautājumiem. Satrunāts arī starp iestāžu nolīgumā, un šis ir svarīgs jautājums. Mēs gribam saprast, kas notiek Venecuēlā, kas tiek darīts ar uh, Venecuēlas tātad naudu un ko dara Maduro draugi un radinieki. Paldies. Right, thank you. Enough of, uh... Paldies. Neviens cits nevēlas izteikties. Nu, jūsu rīcībā vesela virkni visdažādāko jautājumu. Jūtieties brīvi atbildēt uz tik daudziem, uz cik jums ir iespējams atbildēt. Šai sanāksmē jābeidzas vēlākais bez piecām sešos, tātad jūs rīcībā ir 15 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, es atbildēšu uz visiem jautājumiem. Esmu pierakstījis daudzos komentārus par Rodrīgas apmeklējumu uz Spāniju un arī uz uh, iespējamo sankciju pārkāpumu, kā zināt, es jums sniegšu to pašu atbildi, ko augstais pārstāvis sniedz plenārsēdē, un atgādināšu, ka ES ierobežojušie pasākumi ir Eiropas Savienības dalību valstu kompetence. Atbildot uz deputātu jautājumu par releks, es varu teikt, tātad aicinot releks grupu. Ceļojuma aizlieguma gadījumā tie ir noteikti padomes lēmumu formātā, tā ir, tas ir saistošs dalību valstīm, taču atšķirībā no citiem ierobežošiem pasākumiem. Ceļošanas aizliegums nav iekļauts padomes regulā, kas noteikti konkrētus uh, ierobežojums individiem attiecībā uz Eiropas Savienību. Tātad, tā kā šādas prasības nav, tad nevar komisija arī sākt pārkāpumu procedūru tādu, es jums varu atbildi sniegt. Uh, Tur ir strikt viss noteikts, mums ir ierobežojuši pasākumi, tas ir Rodrīgas ir tiem pakļauts, taču šo ierobežojušo pasākumu īstenošana ir dalībvalsts pārziņā. Tas tā tad atbild uz daudziem jautājumiem, kas ap šo tēmatu tika uzdoti. Bija jautājums, man Godājumais deputāts Vāles uzdev šo jautājumu. Jā, es pieminēju sankcijas. ir divi svarīgi punkti, kas ir jāatklāj. Ir tie, kas ir sankcijas, ko mēs uzliekam kā Eiropas Savienība, un tās ir individuāls sankcijas. Ir 25 režīma eh, locekļi, amatpersonas, kas ir visnotaļ cieši saistīti ar nopietniem smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, šīs sankcijas nekādā veidā neietekmē Venecuēlas iedzīvotājus. Un šeit mūsu nostāja ir atšķirīga no ASV nostājas. Mēs neuzskatām, ka sankcijas ir vienīgais instruments. Tas ir viens no instrumentiem veselā virknē instrumentu. Tomēr es vēlētos norādīt uz to, ka ja paraugāties uz eh, pētījumiem ekonomikas jomā, Venecuēlas stāvoklis, ekonomiskais stāvoklis bija slikts vēl pirms jebkāda sankcija ieviešanas. Un tagad neapšaubāmi šīs kopīgās sankcijas attiecībā uz uzņēmumu un eh, paplašinātām operācijām Venecijā neapšaubāmi ir sāsinājušas um, iedzīvotāju jau tā smago situāciju. Taču vēl pirms sankciju īstenošanas um, iedzīvotājs stāvoklis bija slikts. Runājot par atbalstu līmeni, Honam Gado, tas arī interesants jautājums es varētu teikt, ka mūsu rīcībā nesen nonākušie dati ir ļoti atšķirīgi. Hons Gaido pirms gada 60% atbalstu iedzīvotāji varēja baudīt, tātad daudzi viņu atbalstīja. Problēma ir tā, ka tā kā viņš nevarēja panākt izmaiņas, īstenot, uh, izpildīt solījumus, ko viņš bija solījis um, cilvēkus nodarbina tagad ikdienas izdzīvošanas problēmas. Līdz ar to atbalsts viņam sabiedrībā ir ļoti krities. Skaitļi ir atšķirīgi, es esmu dzirdējis 20% atbalsts līdz 40% atbalsts, taču šie skaitļi netuvu nav tādi, kā tie bija pirms gada. Neapšaubāmi. Ir samazinājies atbalsts opozīcijai, jo tā nav panākusi solīto. Tāda ir īstenā situācija. Runājot par ārējo spēlētāju klātbūtni, jā, mēs viņus zinām, kā jūs sakāt, mēs zinām, ka Krievija un Lavrova cilvēki ir apmeklējuši šo valsts nesen, viņi ir iesaistījušies, vēlas eh, izvērst savu darbību Venecijā eh, uzņēmēt darbību un ASV sankcijas pret Rosneft vakar ir saistīts ar šo situāciju. Mūsu pieeja ir tāda, ka mēs apzināmies, ir daudz eh, iesaistītās, iesaistīto pušu, kam ir politiskas vai ekonomiskas intereses Venecijā, un tā ir arī daļa no problēmas tad, ja diskurs nav konsekvents. Mūsu centieni ir vērst uz to, lai mudinātu starptautisko sabiedrību, lai tā, ja nu negluži būtu ar vienotu nostāju, tad vismaz, lai būtu konsekvents vēstījums attiecībā uz to, ka ir jāvada sarunas, ka tikai tā var būt nākošā valstī. Un pēdējais, ko pavisam īsi varu teikt, Protams, mēs apzināmies, gan deputāts, kas uzdeva šo jautājumu, devies prom, ka TAP ir uh, ierobežots uz 90 dienām, ka nedarbojas. TAP ir politiski instrumentalizēts. Lēmums tika pieņemts eh, bez atbilstoša pētījuma veikšanas, bez eh, situācijas sagatavošanas nekādā gadījumā šis solis nav pieņemams. Un atbildot uz deputāta Jānī lūgumu, atbildēt uz viņa vēstuli, uz to atbildēt ļoti sarežģīti, jo ir gan daudz bažu par eh, zeltu vai mm, Venecijā vai mm, ar asinī aptraipīto zeltu, ko Hons Gaido minēja savu braucienu laikā uz Eiropu. Fakts ir tāds, ka ir ļoti grūti gūt liecības par to, un eksporta skaitļi Venecijā neko tādu neapstiprina. Mums, mūsu rīcībā nav šā datu, un datu brīvā vidē ir ļoti grūti izdarīt kādu secinājums vai šo, šīs baumas padarīt par uh, liecībām. Nu, katrā ziņā mēs vēl meklējam atbildes. Paldies! Paldies! kolēģi, uz visiem jautājumiem skaidrs atbildes nesat saņēmuši. Matau kungam ir vēl jautājums. Kā ir ar uh, šo ministra koferi? Kas tad bija šajos koferos? Jums nav nekad liecību. Mm, mums nav liecību. Mm, mēs arī nezinām, kas, kas tur īsti notika. Labi, tad mums rīcībā ir vēl deviņas minūtes, tad dodu. Uh, dodu vārdu Mato kungam, Milan Monam un eh, Ranžēl kungam. Nerunāšu par eh, koferiem. Es eh, dzirdēju, jūs teicāt, ka šī modrība un kontrola par to, lai ierobežojumi pret šajā gadījumā Delsiju tiktu efektīvi piemērotas visās dalībvalstīs, tad man ir šāds jautājums. Ja mēs redzam, ka ir uh, absolūti skaidri pārkāpta šīs sankcijas, vai tiešām eh, Eiropas institūcijas nevar neko iesākt? Thank you, Mr. Mato. Mr. Milan Mon. Milana Monkungs. Ja es eh, pareizi sapratu, tad Releks pārstāvju grupa vai arī Releks konsultantu grupa nav kompetente šajā jautājumā. Borela kungs plenārsēdē pirms nedēļas nerunāja par Releks, bet gan teica, ka Eiropas ārējās darbības dienests, konsultē, konsultējoties ar Eiropas Savienību, tieši kontaktējas ar dalību valstīm, ja ir aizdomas par pārkāpumiem, lai nodrošinātu, ka šīs sankcijas tiktu vienādi piemērotas visās dalībvalstīs. Borels līdz ar to atzina, ka Eiropas ārējās darbības dienestam ir tāda zināmā kompetence, lai vismaz uzraudzītu uh, raudzītos, lai šīs sankcijas tiktu piemērotas. Jūs tikko minējāt, ka reliģijas grupai nav kompetences. Cik tālu es sapratu no Borela un tikko šeit arī izlasīju konkrēti, ko viņš teica, ka pastāv šāda loma, lai uzraudzītu sankciju piemērošanu. Viņš nenorādīja, kas tieši būtu jādara ar regulu vai ar lēmumu. Mani patiešām pārsteidza šī situācija. Piekrītu Mato kungam. Uh, Ja ir šāds tīšs pārkāpums, vai tiešām nav pilnīgi nekādu instrumentu, pat jūs EADD neko nevarat iesākt, uh, ja jau komisijai nav kompetences? Paulo Rangels vēlreiz. First... Liels paldies! Vispirms vēlos atvainoties, ka man uz dažām minūtēm jādodas prom uz uh, AFCO, kur es biju iepriekšētā Jāna pirms. Es atvainojos, ka Mm, es nevarēju būt vienlaiks divās vietās. Es saprotu, ka jūs uzsvērāt to, ka šī šāda uzvedība ir nepieņemama. Es vēlētos zināt, vai tas nebūtu jāpublisko, mm, nebūtu jāatklāj sabiedrībai, vai mums nevajadzētu nākt klājā ar Eiropas komisijas paziņojumu vai šajā gadījumā ar augstā pārstāve paziņojumu, jo tā ir persona, kas atbildīga par šo lietu. Mēs tad nosodītu Venecuēlas Maduro režīmu uzvedību šai sakarā. Viena lieta, ka mm, jūs jūties komfortabli, tas ir ļoti labi, taču es domāju, ka tā kā tā ir publiski nostāja par Maduro režīmu, tad mums būtu jābūt uh, oficiālai Eiropas Savienības nostājai. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ne? Labi. Tad lūdzu, pavisam, pavisam pēdējā iespēja atbildēt uz jautājumiem. Paldies priekšsādātē. Um, atbildēšu uz uh, eh, Matonu Milānu deputātu jautājumu. Augstais pārstāvis nav kompetents īstenot es sankciju iespējamos pārkāpumus. Viņš nevar to izmeklēt. Viņš ir atbildīgs, lai nodrošinātu Eiropas kopējās drošības politikas konsekvenci, un ar šīm pilnvarām viņš var norādīt uz bažām ar dalībvalstīm vai ar padomi. Un tas, protams, atbilst tam, ko augstais pārstāvis teica um, Eiropas plenāru sēdē. Runājot par tap, jā, saprotu jūs, jūs nostāju. Augstam pārstāvim jāpieņem lēmums par paziņojumiem, un mēs um, viņam tad paziņosim jūsu bažas. Paldies! Then we can... Tādā gadījumā mēs varam beigt šo darba kārtības punktu. Un līdz ar to esam pabeiguši arī šodienas ārlietu komiteja sanāks rīt no rīta. Mēs turpināsim darbu pulksten deviņos. Un Višalt Vašehovski kungs vadīs šo sanāksmi. Vēlos lūgt kolēģiem, kas nākošais nedēļa dodas uz Turciju, palikt šeit, jo mums tulīt pat jāsāk mm, sagatavošana sanāksme mūsu delegācijas apmeklējumam.